Vadītājs ir Presits Altāja, kas pārstāv Irākas Republikas pārstāvju palātu. Es gribētu atzīmēt, ka tas progress, kas panākts Irākā drošības jautājumā, tāpat arī tiesiskuma jautājumā, ir uzskatāms. To mēs varējām vērot pašvaldību vēlēšanu laikā, kas notika janvārī. Šīs pārmaiņas mūs iepriecina, mēs ceram, ka dažādas grūtības drīz tiks pārvar pārvarētas. Un šie grūtie gadi drīz pienāks, šiem gadiem pienāks gals. Gribētu vēlreiz apliecināt, ka Eiropas parlaments vienmēr būs gatavs jums dot atbalstu, lai jūs varētu stiprināt mieru, demokrātiju un stabilitāti savā valstī. Tās ir visas lietas, ko Irāka, tāpat kā jebkura cita valsts uz zemes, vēlas ieviest. Mēs ceram, ka tās tikšanās, kas jums notiek ar parlamenta deputātiem, būs ļoti veiksmīgas, ka jūsu vizīte Eiropas Savienībā palīdzēs jums stiprināt saiknes starp abiem parlamentiem - Eiropas parlamentu un Irākas parlamentu. Un tagad, godātie kolēģi, turpināsim balsot. Balsosim par ieteikumu otriem lasījumam par padomus kopējo nostāju, lai pieņemtu kopīgas noteikums attiecībā uz piekļuvu starptautiskiem autobusu pārvadāt,